Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, turpinām sēdi. Lūdzu, ievērot klusumu. Mēs turpinām budžeta komitejas sēdi, atvērto sēdi, un mums ir viena stunda prezentācijai par šo situācija ar decentralizētiem aģentūrām un finansējuma problēmu tu aktivitātēm nākamajā gadā. Katru gadu mums e, tiek organizēta šī tikšanās viedokļa apmaiņas ar budžeta komiteju un um, trojku, kas ietver trīs aģentūru direktorus, kuri pārstāv visas aģentūras. Jūsu mapēs ir vispieejamie dokumenti. Lai jūs varētu piedalīties debatēs un novērtēt izteikumus. Tāpat arī mēs visi pieņēmām zināšanai šodien koripor, šīs nedēļas koripēru balsojumu par 2013. gada budžeta projektu. Šis balsojums pēc tam tiks iesniegts eh, eh, finanšu un budžeta ministriem, bet 99,99% ,99 gadījumu ministri apstiprina korepēru balsojumu. Un šis balsojums ir īpaši stingrs attiecībā uz aģentūrām. Uh, mazliet diferencējot tās aģentūras, kas jau ir uzņēmušas pilnu gaitu un citas, ņemot vērā arī to, ka atsevišķas aģentūras jau esošās ir saņēmušas jaunus uzdevumus un arī ņemot vērā to, ka atsevišķas pilnīgi jaunas um, aģentūras, eh, balsojums tām notiks pirmoreiz. Bet eh, kopumā mēs nevaram runāt par pārāk lielu dāsnumu budžetā, par piektos eh, kategorijas izdevumiem un lielākā daļa aģentūra ir atkarīga no šīs kategorijas. Īpaši gribu pateikties Gērta kungam no um, ķīmisko vielu aģentūras, jā, kur viņi ir, viņi ir pirmajā rindā. Saluer, Emborg, European... Tālāk Eiropas dzelzceļa aģentūra Remborkungs un Eiropas uh, slimību novēršanas aģentūra, profilakses aģentūra. Tā ir uh, E, trojka šodien mazliet vidusjūras stilā, jeb e, citiem vārdiem sakot dāsna. Krista Zetlačeka, e, Eiropas veselības darbā aģentūra. Darba drošības aģentūra ir klāta, Patriks Gudu nav. ir viņa vietā pārstāvis un sveicu arī tos, kuri pārstāv citas aģentūras, it īpaši ņemot vērā tu, e, sanāksmes svarīgumu, kas ir izvēlējušies un atraduši par iespēju piedalīties šajās debatēs. Pilnīgi dabiski pēc um, debatēm būs uh, secinājumi, ko piedāvās Juta Hauga īpaša referente un budžetam par 2013. Eh, gadam, eh, ko piedāvās Giovanni Lavija. Es saprotu, ka Danset kungs nāks klajā ar galveno prezentāciju, es dodu jums vārdu un lūdzu visus runātājus izteikties lakoniski, jo eh, pulksten četros mums ir šis punkts jāpabeidz skatīt. Direktor kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji komitejas locekļi, liels paldies par iespēju stāstīt jums mūsu viedokli par nākamā gada budžetu. Jūs aicinājāt, lai aģentūras uh, dod uh, kad, konkrēti informāciju par to, kā ietekmēs mūsu darbu jaunā budžeta pāruns. Jūs jau sagatavojat dokumentus, uh, un mēs izskatījām piemērus, bet jāsaka, mūsu pieminētie piemēri darba dokumentā neietver padomes pēdējo paziņojumu. Jūs jau zinat, ka padome pieprasa vēl vairāk samazināt izdevumus gan personālam, gan arī citus, īpaši tas, kas jaunās. Uh, aģentūras, e, tātad Eiropas banku iestāde mīnus desmit e, personāla vakances, e, ķīmisko aģentūra mīnus deviņi cilvēki, vides aģentūra mīnus trīs cilvēki un arī, ja, arī jaunā aģentūra informācijas sistēmas drošībai mīnus 11 Eh, vakances. Ne tikai padome ņem nost vakances, bet eh, arī dalībvalsts ņem no subsīdijas pirmā, otrais sādaļā ļoti daudzos gadījumos. Eh, šeit, neraugoties um, uz šiem samazinājumiem, mēs arī redzam, ka trešajā sadaļā mēs nevarēsim pildīt savas funkcijas. Un vēl jāņem vērā arī pārneses vairākām aģentūrām ir jāsāk jauni darbi 2013. gadā, jau tagad ir ļoti neliels šis resursu daudzums no komisijas puses, un pēdējie eh, paziņojumi no padomas liek mums domāt, ka būs aizvien grūtāk īstenot šo mandātu. Te ir aviācijas drošības aģentūra, apmācības fonds, vides aģentūra, arī medikamentu aģentūra, Frontex Eiropols, ķīmisko vielu aģentūra. E, es tur esmu izpildirektors, tad mūsu skar šī lieta īpaši akūti. Ķīmisko vielu aģentūra ir īpaši grūtā situācijā, jo ir jaunā biocīdu regula, kas ir apstiprināta nesen. Un tur mēs nedrīkstam izmantot, teiksim, citus posteņus, kas darbojas rīčietvaros, biocīdu aktivitātēm, tātad mums ir ierobežojums. Diemžēl tagad eh, līdz ar padoms jaunajiem secinājumiem es nevaru tātad nodrošināt jaunās aģentūras pilnīgu darbību. Aviācijas drošības aģentūra, eh, patvēruma atbalsta eh, aģentūra un Frontex un citi arī saņēmuši nepietiekam daudz no komisijas un arī komisija nav stiprinājusi pietiekam daudz jaunos uzņēmums nevarēs vairs veikt. Piemēram, EMSA ir jau farmako uzraudzības likumdošana jāizteno no jūlija mēneša, un tur ir papildus vakances, un tagad samazinātas, un tagad ļoti nopietni viņi vairs nevarēs 13. gadā turpināt pildīt šo uzdevumu, un visbeidzot ja padomas pozīcija nostiprināsies un samazinās tātad vakanču un finansējumu, tad mēs daudz aģentūras nevarēsim izpildīt mūsu dotā mandātu, to, ko apstiprinājāt jūs šeit parlamentā. Vai tas ir pareiza šāda situācija. Mums aģentūra direktoriem ir jāizlem kādas mandāta daļas, mēs nevaram izpildīt, vai tiešām aģentūrām mums ir eh, tāds tiesības ignorēt kaut kādas uzdevumus, ko mums ir devis likumdevējs. Jāsaka, ka mēs eh, aģentūrās jūtamies ļoti nērti, padoms komisijas eh, pieeja ir tāda, ka visas aģentūras tiek uzskatīts par vienu finanšu aploksni. Tas nozīmē, ka tiek radīta kāda jauna aģentūra, vai arī, kad saņem kādu jaunu mandātu mm, esošās aģentūras, tad visām pārējām aģentūrām automātiski noņem kaut kāds resurss, lai kompensētu jauno. Un šīm vecajām uzdevumiem ap, apjoms nemainās. Tad eh, jāsaka, ka aģentūrs nav brīvs, mums ir precīzs eh, mandāts, mums ir jāstrādā pie uzdevumiem, kas ietekmē mūsu pilsoņus tiešā veidā. Mēs esam noraizējušies. Uh, arī par daudzgad finanšu ietvaru. Ja aģentūras turpina uh, uh, saņemt savu naudu no vienotas finanšu aploksnes, tad mēs arī baidamies par iznākumu. Mēs arī esam noraizējušies, ka būs kaut kāda sarunāšana atkal pēc pusnakts padome, un tad būs nejauši samazinājumu šur un tur, nemaz nedomājot par to, kā tas ietekmēs darbu un kā īstenos šo samazinājumu aģentūru valdēm būs jāpieņem ļoti svarīgi risinājumi bez politiku veidotāju norādēm. Tātad budžeta komitejai es lūdzu apturēt šo situāciju sākot no šī e, gada jūs varētu parādīt tātad priekšzīmi un inteliģentāk risināt aģentūru jautājumu. Sākuma punkts ir tāds ko tad dalībvalsts un citas institūcijas gaida no aģentūrām, ko, eh, kādā veidā mm, aģentūra sadarbojas ar attiecīgām citām aģentūrām eh, dalībvalstīs, jo ļoti ļoti daudzas gadījumos aģentūras savu darbu samazina nodokļu maksātājiem izmaksas ļoti bieži. Lētāk iznāk izdarīt kaut ko vienreiz Eiropas Savienības uh, līmenī un nevis atkārtot vienu to pašu 27 reizes. Un Rezultātā mēs lūdzam, lūdzu izskatīt šo situāciju ar aģentūrām pa, pa nozarēm. Priekšsēdētāji, es zinu, ka parlaments eh, grib, lai būtu budžets, kas atbilst ambīcijām. Aģentūras arī atbalsta parlamentu. Mēs esam jūsu sabiedrotie, mēs esam gatavi nāklājā ar argumentiem, lai budžets būtu pienācīgs Uh, tad, uh, tāpēc mēs, aģentūra pārstāvji, esam arī jūsu rīcībā vienmēr un šeit. Mēs esam gatavi atbalstīt dialogu ar visiem pārējiem. Paldies. Merci beaucoup. Paldies, direktorkungs. Vai citi trojkas locekļi grib izteikties? Izskatās, ka nē. Tādā gadījumā paldies. Tā bija ļoti kodolīga prezentācija, lakoniska un pilnīga. Vai ir eh, jautājumi vai komentāri no deputātu puses, vai Eiropas komisija gribētu pamatot eh, šos eh, savus priekšlikumus un komentēt koreperu balsojumu? Preizakungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju paskaidrot komisijas priekšlikumu un sniegt dažus elementus kontekstam, kas varētu e, palīdzēt iekļaut pareizajā ietvarā šo diskusiju. Vispirms e, par skaitļiem. Decentralizētās aģentūras ir dinamiska sastāvdaļa institūciju konfigurācijām. Un piedāvāto posteņu skaits eh, aģentūrām. Eh, tie ir 115 posteņi, kas neiekļaus 120 posteņus vēl vai pašfinansētajām divām aģentūrām. Tas nozīmē, ka mēs nonākam pie 6000 šo posteņu un neiekļaus 1500 līguma aģentu un e, detašēto darbinieku. Tāpēc vajadzētu runāt par kopumā aptuveni 7500 darbiniekiem 2013. gadā. Vai komisija ir bijuši trīs e, diskriminējoša izturoties pret e, decentralizētām aģentūrām? Atbildi šeit ir nē, tā Eh, nav eh, izturējusies, eh, korepers nav izturējies mazāk labvēlīgi vai šķirīgi pret aģentūram. Jūs zināt, ka komisija decentralizētām aģentūram ir aicina, piemērojusi, aicinājusi piemērot efektivitātes pūliņus un samazināt personāla daudzumu. Tāpat arī komisija ir piemērojas rezultātus visām decentralizētajām aģentūrām 2013. gada budžeta ietvaros, palielinot eh, darbinieku skaitu par 257. Un tas eh, ir nedaudz mazāks aģentūrās, aģentūrām, kas ir uzņēmušas pilnu gaitu, un ar lielāku pieaugumu tām aģentūrām, kas ir izveidotas nesen. Un arī e, papildinājums ir tām aģentūrām, kurām ir jauni pienākumi. Tālāk runājot par klasifikāciju, kā tad ir komisijas izmantotie kritēriji, lai iekļaut aģentūru viena no trim grupām, tātad pilnu gaitu uzņēmušās, jaunās aģentūras vai jaunie pienākumi. E, piemērotais kritērijs ir tas, kā pienākuma paplašināšanās ir eh, pakļauta finanšu failam, kas dod iespēju eh, nāklē ar priekšlikumu, kas tiek iesniegts padomī un, eh, un komisijai, un kas dod iespēju tikt izskatītam 47. līguma pants starp institūciju līguma pat ietvaros. Tātad formāls eh, posms eh, jaunu aģentūru vai eso, eh, veidošanā vai esošo aģentūru paplašanāšanās, kas dodies pie budžeta lēmēju iestādēm, skatīt, vai budžeta jautājumi saistībā ar jaunajām aģentūrām vai pienākumiem ir savietojumi ar izdevumu griestiem paredzētajos mērķos un ietvaros. Par e, budžetu, kas paredzēts komisijā de e, decentralizētajām aģentūrām. Kāpēc e, mēs ņemam vērā vismaz vienu pārpalikumu esamību? Iemesls tam ir, lai netiktu budžetizēts vairāk nekā nepieciešams esošajā kontekstā. Pašreizējā situācijā kont tekstiem ir jābūt eh, iekautiem precīzi, lai neradītu rezerves, kas netiktu izmantotas. Un no šejienes tas pārpalikums, ko reģistrē aģentūras, tiek e, iegrāmatots kā e, nākamajā gadā pieejamais ieņēmums. Un attiecīgi svaigais kredīts, kas nāk no budžeta, E, palīdz izveidot līdzsvaru starp izdevumiem un ieņēmumiem aģentūrās. Un tas tiek īstenots un piemērots visās decentralizētajās aģentūrās. Es daudz dzirdēju runājot par posteņu samazināšanu. Gribētu paskaidrot, ka tas ir vismazākais pieaugums lielākajā daļa gadījumu. Kā jau es sacīju, no 200 pieaugums ir eh, par 257 eh, salīdzinājumā ar 2013. gada budžetu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, direktoru kungs. Un Anna Jensen, vai, vai Juta, vai tu gribi izteikties? Nē, Anna lūdzu. Well, thank you. Uh, paldies par šo prezentāciju. Paldies aģentūra tīkla direktoram, paldies komisijas pārstāvim. Jūs pieminējāt, ka aģentūras ir piektajā izdevuma kategorijā, bet īstenībā tas tā nav, tas drīzāk ir citās kategorijās, jo ir operatīvie izdevuma aģentūrām. Uh, un ļoti bieži izskatās, ka šī izdevuma ir administratīvie, bet īstenībā ļoti bieži šī izdevuma nemaz nav administratīvie izdevumi. Ir tīpaši, ja mēs runājam par ķīmisko vielu aģentūru, šeit neiet runa par administrēšanu, tad drīzāk ir tāds darbs, kas tiek veikts Eiropas līmenī, un Eiropas līmenī to izdarīt ir lētāk nekā katrā dalībvalstī kopēt to atsevišķi. Es domāju, ka tā ir bijusi parlamenta iniciatīva. Mēs esam aicinājuši šādu vispārēju pieeju, jo kaut kādā brīdī e, mums likās, ka aģentūru skaits palielinās ļoti dinamiski un ka ir nepieciešams labāk kontrolēt izmaksas, kas saistīts ar aģentūru darbību. Droši vien varējāt arī paskaidrot, ka mēs esam panākuši kopīgi tādu izpratni ar padomu par aģentūram. Mēs neesam parakstījuši jaunu interinstitūciju nolīgumu, bet par dažām lietām mēs esam vienojušies. Tās ir lietas, kas ir svarīgas aģentūras darbam nākotnē, un mēs zinām, kā izmantot šos vārdus parlamentā, mēs zinām, ka to varētu attīstīt nākotnē lai nebūtu vēl kārtēji muļķīgie lēmumi, ko mēs esam redzējuši no Eiropas padomas, Eiropas padomas puses. puses. Rezultātā viss var arī tāds aģentūras, kur izmaksas ir vēl augstāks. Var izveidoties vēl sarežģītāka situācija un liekas grūtības, kas nemaz nav vajadzīgas. Mans jautājums ir eh, par komisijas priekšlikumu. Uh, Jūs skaidrojāt, ka attieksme pret jums nav bijusi bargāka, ka, ka komisijā vispār varbūt, ka ir kaut kāds vakances kaut kur aģentūru grupā, varbūt ir kaut kādi pārpalikumi. Un varbūt arī jums nemaz nav vajadzīgs šis pieaugums, kas tika noteikts sākotnējā piedāvājuma. Uh, Jūs teicāt, ka komisijas priekšlikums jau pašā sākumā bija problemātisks. Vai jūs varētu precizēt, kur tad šīs problēmas bija, kur komisijas priekšlikums bija problemātisks? Un mm, ko jūs domājat par komisijas priekšlikumu vispār? Es eh, saprotu, ka jums ir grūti tikt samierināties ar šiem samazinājumiem, ko piedāvā padomu. Un vēl eh, ir jārunā uz speciāli, par, par specializēto komiteju institīvu. Jums ir jādodas pie savām komitejām, un droši vien jūs regulāri arī izvēršat dialogu ar specializētām aģentūram. Droši vien zināsiet, kas ir nepieciešams, lai izpildītu jaunos uzdevumus. Speciālās komitejas šo, šobrīd ir ļoti uzmanīgas Eh, šīs komitejas saprot, ka ir jānosaka prioritātes, nevar nepārtraukti lūgt kaut kādas palielinājumus. Es eh, uzskatu, ka tieši tā būtu jāsāk šis darbs. Man interesē arī detalizētāk jūs skatījums uz komisijas priekšlikumu. Jutā. Jā, ja, vielen dank. Um, wir wissen alle. Un... Paldies. Arī mēs visi zinām, mēs to atkārtojam arī sanāksmēs to, ka aģentūras strādā ar Eiropas politiku īstenošanu. Šīs aģentūras veids tādu administrēšanu, īstenojot politikas. Bet, un arī dara tos darbus, ko komisija nespēja pati paveikt. Vai negrib, vai nespēja. Un mūsu budžetā Mēs nekad neesam teikuši, ka aģentūras būtu jāliek piektajā izdevuma kategorijā. Eh, tas ir administratīvie izdevumi. Tieši otrādi mēs uzskatām, ka komisija vienmēr ir lepojusies ar šo faktu, ka viņi vienmēr ir varējuši samazināt savas administratīvās izmaksas Un tad, kad e, komisija savus darbus sūtīja aģentūrai, tad viņi dalījās savā administratīvajā slogā, atdeva administrēšanu prom. Tātad aģentūras tiek finansētas caur operatīviem izdevumiem. Atkal atgriežoties pagātnē, iepriekšējā reizē, kad mēs runājām par daudzgadu finanšu schēmu, mēs Mēs runājam par šo ietveru līdz 2013. gadam. Atsevišķiem deputātiem bija šī spīdošā ideja apvienot visas aģentūras vienā izdevuma kategorijā, lai labāk izprastu izdevumu struktūru un to, kā šī izdevumi attīstās. Komisija bija pret tam, teica, nekādā gadījumā tas nav iespējams, ne un nē, mēs negribam nekādu tur maksimālo vērtību, griestu vērtību e, aģentūrām, tātad nekāda viena kategorija tas nav iespējams. Atsevišķām aģentūrām patika šī komisijas ideja, bet tagad, kad komisija dara to budžeta procedūras laika, komisija sāk ka liksim visas aģentūras kopā, iedomāsimies, ka tā ir viena, vienīga kategorija, turklāt vēl tā ir administratīvo izdevumu kategorija. Tādā veidā varēs ietaupīt noteikts procents, ka visi tagad taupa, visiem ir jāietaupa viens procents arī parlamentam, arī Eiropas Savienības tiesa Bet e, šī pieeja ir bezjēdzīga. Kad es padzirdēju par šādu priekšlikumu, kad es redzēju šo piedāvājumu, es aizsūtīju Levandovska kungam, komisāram, vēstuli, un viņš neko sakarīgu neatbildēja, un tāpēc, ka vienkārši nav iespējams to loģiski izskaidrot nevar pārtraukt mūsu veiksmīgo politiku, kas bija pagātnē, tad piedāvāt kaut ko tik neiedzīgu, šeit nav ne jēgas, ne kādas konsekvences. Vēl. Mums ir jātaupa. Un kā ir ar principu, ka ir jauna uzdevuma un tā, tie ir jāfinansē ar jaunu naudu? Mēs esam atkārtojuši to vairāk kārtīgi, un tas ir īpaši pareizi attiecībā uz aģentūram, jo aģentūras nekādā veidā nevar ietekmēt savus budžetus. Ja aģentūrai tiek dots jauns uzdevums, ja ir iespējams to finansēt caur maksām, tad komisija ir jāiesaistās, ir DG budžets, budžets. Un ir nepieciešams izveidot samaksas struktūru. Mēs nevaram šeit niekoties, jo aģentūrām ir nepieciešama nauda, ir jāmaksā cilvēkiem, kas veic šo darbu. Kādā veidā mēs to atrisināsim? Komisija atbild mums vienmēr, ka mēs nevaram strādāt vakuma. Es esmu ārkārtīgi sašutusi. Man tas viss ir saniknojis esmu sakaitināta. Es domāju, ka komisija ir galu galā jāapskatās un jāatzīst, ka paši saviem spēkiem komisijā viņi nespēja atrisināt to visu turklāt vēl normālā laikā. Un ja mums ir kaut kāda finansējuma bloķēšana un kaut kādi tādi ierosinājumi, tad mums tas viss jārealizē budžeta procedūras procesā. Katru gadu notiek budžeta procedūra, Un mēs atkārtojam atkal un atkal, ka mēs gribam, lai tās aģentūras, kas daļai tiek finansētas no maksas par pakalpojumiem, lai šādām aģentūrām būtu iespēja izmantot savus ieņēmumus citādāk, savādāk nekā tās aģentūras, kas simtprocentīgi saņem finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Jo tā ir visam cita situācija, kad aģentūra iekasē kaut kādu samaksu. Jūs nevarat Eh, sadalīt šo nozaru, kur ir iespējams iekasēt samaksu. Un tā jau nekad nebūs, ka gada beigās nebūs eh, nekāds pārpalikums, ir vienmēr beidzat pa nulēm un tad atkal sākat no nulles. Tas nav iespējams. Mums galvā šīs aģentūras skaits nav bezgalīgs un ir daži aģentūras vienkārši tāds, kur šādi pieeja nestrādā. ja ir samaksa, tad jābūt arī elastībai budžeta pārvaldīšanā. Un šeit mēs nekādīgi nevaram saņemt atbildi no komisijas. Es gribētu dzirdēt vienreiz. Ko tad mēs darīsim? Ko mēs teiksim tagad padomēji? Mēs nevaram pieņemt to šo pēdējo priekšlikumu. Ja mēs ņemam nost vienu procentu, mēs nevaram vēl vairāk samazināt. Ko tad mēs darīsim tagad? Bien. Madame la vice-présidente, rapporte. Vicepriekšsēdētājs skundze specializētā referente par aģentūrām ir uzdevusi dažas asus jautājumus, un es gribētu teikt dažas piezīmes. Ā, atvainojos, Dominiks Rikē grib izteikties. Es nemanīju, paldies priekšsātītāji, ļoti īsi. Dominiks Rikē ir saistīts ar Valencienas pilsētu un tā ar vienu aģentūram. Paldies, ka mani arī atmaskojāt. Tā tad nesiet. Es gribēju izteikt nebudžetisku piezīmi ja mēs redzējām, kādi ir, cik liels ir šis budžets personām, tas 35% Marsijas pilsētas. Es nedomāju, ka būtu vairs apspriest, un tāpēc mēs nerunājam par to pašu, tad, kad mēs runājam eh, padomē, aģentūras. Ir rīki, lai piemērotu Eiropas standartus. Tas nozīmē, ka tā strādā uh, Eiropas funkcionēšanai un integrācijai, neatkarīgi no tā, kāda ir to doma. Kuras piedāvā padomē? Eh, kurš piedāvā budžetu aģentūrām? Ierēģi, nacionāli ministri, tātad cilvēki, kuri varētu uh, justies, ka tie tiešā veidā konkurē vai justies apdraudētāji ja durdēji. Tas ir tā, it kā jūs lūgtu kādam konkurētam noteikt budžetu tam, kurš varētu jūs atstāt ēnā. Un ar to es gribu sacīt, ka aģentūras simbolizē komisijas eh, dzels roku, tā nav privātā joma, tas ir Eiropas integrācijas operatīvais eh, darba lauks. Un šeit, zināmā mērā, maskētā veidā, jā, iemesls ir, ir, ir, ir budžets. Un eh, piemēram, Eh, piedāvāt eh, vienu procentu, neņemot vērā neko. Eh, citādi nemaz nav iespējams. Un vienkārši pārstāvētā joma tā ir cīņa starp, starp valdību metodu un kopienas metodu. Un kurš aizstāvēs aģentūras parlaments un komisiju, kur atbalsta komunitāro metodi. Un kurš tad, un kurš tad, kuram tad tā āža kāja šeit ir padomē, kas atbalsta starpvaldību pieeju. Tā, tad tas ir politisks simbols, ka, kas pret kuru būtu jācīnās. Lūk, to es arī gribēju pateikt. Paldies, paldies. Vismaz tas, um, tā nav runāšana caur puķiem, bet mēs saucam kaķi par kaķi. Es gribu pievienoties sacītajam un pasvītrot, ka komisija ir nākus ar klajā, klajā priekšlikumiem, kas varbūt šķiet skarbi aģentūrām, bet ko varētu izskaidrot daļai ar to faktu, ka eh, pati komisija ir noteikusi īpašu asketismu kūri 2013. budžetā attiecībā uz funkcionēšanu. Un varbūt to vajadzētu paturēt prātā. Šobrīd padomē koreperā pieņemtajā nostājā Viss šokējošākais ir pretrunas. Padomas nostājas. Eh, padome ir eh, sava veida hidra, kurai ir daudzas galvas, daudzi taustekļi un kas to izmanto, lai pieņemtu eh, pretrunīgus lēmumus, kurš viens otru neņem vērā, Eh, sagatavošanās sanāksmēs, padomēs un eh, publiski skatītos tematos un eh, konkrēti ir neticami, ka pēc pēdējās Eiropadomas mēs plaši runājam par budžetu citos aspektos šorīt, un pēc 28.9. jūnija Eiropadomes, kad padome svinīgi izlēma stiprināt finanšu pārraudzību, lai varētu nonākt pie Banku Savienības. Piecas dienas vēlāk Korepers samazināja e, maksājumus e, kredītus trim uzraudzības e, iestādēm, kas ir izveidots pagājušā gadā. Un kurām nav saprātīgu E, funkcionēšanas e, e, līdzekļu, pareizāk sakot, tādi ir tikai pateicoties parlamenta budžeta komitijai, atcerēsieties, ka 12. gada budžetā mēs uzstājām uz komisijas um, pieteikumu šīm aģentūrām, un kuru padome tika samazinājusi. Tas ir pilnīgi absurdi. Gada laikā mēs esam konstatējuši arī citas pretrunas Vēl cita Eiropa doma vēlējās pārskatīt un koriģēt Schengenas sistēmu un stiprināt kontrols uz ārējām robežām. Dažas dienas vēlāk budžeta, um, budžeta lēmējas tāda samazināja finansējumu Frontexam. Tas ir pilnīgi nekonsekventi. No nu, otras puses, kā jau ir norādīts pozīcijas dokumentā, kas jums ir nosūtīts, ko arī izklāstīja e, trojkas priekšsēdētājs, ir jāsaprot, ka šīs aģentūras ir e, maza izmērā e, struktūras ar nelielu kritisko masu un līdz zināmam līmenim nevar būt nekādas efektivitātes, tad, kad vajag piemērot līdzekļus telpā, ko apdzīvo 500 miljoni iedzīvotāji. Tā tad pastāv risks, ka darbs var tikt padarīts slikti, un risks arī, es atkal atgriežos pie tā, un Dominiks Rikē to norāda, ka patiesībā tas viss var izmaksā, eh, izmaksāt daudz dārgāk, jo e- Eiropas aģentūras, kurām nav līdzekļu, nes, neveic eh, savu darbu, kas attaisno to, ka jau esoša eh, nacionālā aģentūra veic to, šo darbu tā vietā, vai tiek izveidota nacionāla aģentūra šim nolūkam, jo Briseles esošās nav spējīgas darbu paveikt. Un Šeit es uzstāju tematu, kas neinteresē nevienu valdību nekur, kas neinteresē nevienu budžetu ministru un neinteresē, diemžēl, ne Eiropas revīziju palātu. Es ceru, ka kāds no mm, revīzijas palātas eh, to dzird, ne Nacionālo revīziju palātas locekļus, kas ir problēma par da pārklāšanos darbam starp eh, Eiropas administrācijām, nacionālajām administrācijām un prasības, kurām mums ir jābūt tad, kad mēs eh, nododam nacionālā līmeņa kompetences eh, Eiropas budžetam, Eiropas līmenim prasībām, kam ir jābūt par tikpat samazināt administratīvos līdzekļus, finanšu līdzekļus nacionālajā līmenī, lai Eiropas Savienības veidošana un pienākumu sadalījums starp Eiropas Savienību un galvaspilsētām notiktu ar konstantu budžetu, konstantu fiskalitāti, ar vispārīgiem izdevumiem, kas ir konstanti, un nevis palielinot kopīgo birokrātiju. Un budžetu ministri Tā vietā, lai teikt, kāda iespēja tagad Eiropas Savienība nodarbosies eh, ar tādu vai citu gaisā satiksmes dzelzceļa pārtikas eh, problēmu, ar ko es vairāk nestrādāju, un es samazinu ierēģu skaitu. Neviens tā nespriež. Es nezinu, vai man ir mm, iespēja to sacīt, mēs, es man ir iespēja to pateikt publiski, mana valsts Francija sākot ar 93. gada 1. janvāru piemēroja eh, Schengens līgums, tā tad muitas kontroļu atcelšana eh, precēm Eiropas Savienības iekšienē un policijas eh, kontrole personu cirkulācijai Schengens telpā. Es atceros, ka tad, kad divus gadus vēlāk es tikai atsācu par budžetu ministru, ka Francijas muitnieku skaits bija pieaudzis pēc tam, kad tika likvidēta muitas kontrola, tāpēc, ka vajadzēja Eh, nomierināt muitniekus, jo viņiem bija atcelta daļa, eh, atņemta eh, daļa no viņu darba. Atsevišķu valstu administrācijas tā lemj. Ne visās valstīs, kas ir labāk pārvaldīts kā manējā, bet nacionālās administrācijas tādā veidā šo jautājumu risina. Un, ja mēs būtu nopietni, ja mūsu vadītāji būtu nopietni, tad, kad tie meklē vērtību par savu naudu, mums ir jānomaina gaisa un robežu robežu eh, policijas eh, funkcijas ar Frontex un jāatceļ policijas kontrols uz iekšējām robežām, bet mēs to nedaram. Tas, ko dara padome, tas ir pilnīgi otrādi. Kā jau to skaidro tikko Dominiks Rikē, mēģinam samazināt maksimāli Eiropas līdzekļus, uzskatot, ka Eiropas administrācijas ir eh, bīstami sāncenši. Un mēs šeit aptveram to aģentūras, kuras es kopā saskaitīju, 33 plus 4 eh, eh, ar nenoteiktu dzimumu ir eh, četras tātad starpdzimumu, interseksta un 33 ar noteiktu piederību. Te ir bāreņi, politiski runājot bāreņi, jo Tie ir kā komisijas bērni, bet komisija pati dažkārt ir ar šo konkurences sajūtu, ko pieminēja Dominiks Reki e, attiecībos e, dalību valstu e, administrācijām. Katrai ģenerāla direkcijai, katra strādā ciešā saistībā ar savu aģentūru, bet kopā ir arī garder le maximum de... Vēlēšanās paturēt maksimāli daudz pilnvaru Berlemonā un nepiešķirt pietiekami daudz uzticības ārējām aģentūrām. Aģentūras politiski ir kā bāreņi un trim trojkas direktoriem es gribētu sacīt ka e, budžeta komiteja ir kā patēvs vai tēva vietas izpildītājs, e, kura līdzekļi nav neizsmeļami, nu labi, tēvs un māte. Māt, e, mā, jūta būtu mātes vietā, ja mātes vietas izpildītāja, bet līdzekļi nav neizsmeļami un mēs uh, nostādām šo problēmu, kā to norādīja Juta, kā norādīja Dominiks Rikē. Un e, patiesā e, es jautājums ir, ir, ir, ir budžeta jautājums šeit. Salvadors, paldies priekšsēdētāji. Jūs runājāt par trim uzraudzības aģent, struktūrām un jūsu nosauktās uh, problēmas 2012. gada budžetam. Uh, mēs esam ar tām pašām bažām par 2013. gadu, un šķiet uh, ir lietas, kas ietekmē komisijas vērtējumu attiecībā uz šo aģentūru resursiem. E, komisija tos vērtē atsevišķi no aģentūra vērtējumiem, un tāpēc no komisijas puses ir aplēse par nepieciešamajiem posteņiem, kas neatbilst ar e, šo aģentūru organigrammām. Tāpēc e, tas ir vēlreiz izpaužas kā neatbilstība starp komisiju un parlamentu, no kā varētu izvairīties. Un mēģināt panākt vienāšanu, labāku vienāšanos, tad, kad tiek noteikti asignētie resursi. Nu, tāpat es gribu atsaukties uz šīm uh, E, uzraudzības aģentūrām, un parlaments šeit bija ar e, nopietnu lomu, tā mums ir prioritāte, un tad, kad mēs runājam par budžeta procedūru šim gadam, tad mums vajadzētu tāpat izturēties kā pagājušajā gadā, taču atkārtoju. Man šķiet absurdi, ka pastāv šīs e, atšķirības, neatbilstības no komisijas puses un aģentūra puses. Es domāju, ka Tas ir viegli atrisināms eh, eh, ar dialogu starp šīm struktūrām. Paldies, eh, direktor kungs. Vai jūs vēlētos komentēt vai sniegt kādus atbilžu elementus kolēģi piezīmēm? Paldies, priekšsēdāji. Manuprāt, deputātu komentāri mums ir patīkami un atbalstām, jo ir taisnība, ka galu galā aģentūras ir bez uh, savas teikšanas pie spriešanas galda un un uh, mums ir zinām šie pamatojumi, kas uz papīra izstās ļoti skaisti, bet uh, Eh, dzīvē izrādās, ka ne viss no tā atbilst patiesībai. Ja es varu izmantot savus aģentūras piemēru, piemēram, biocīdiem, pie kuriem mēs tagad strādājam, agrāk šo darbu veica komisija, tā kā būtībā komisija pārnes eh, savus pienākumus uz aģentūrām, protams, bez eh, iepriekšējas lūgšanas, un tad saka, nu, bet mēs jums nepiešķirsim papildus darba vietas, kas it kā pirms tam bija apsolītas Tā kā pastāv šāda anomālija no vienas puses, viņi samazina, viņiem vajadzētu samazināt darbvietas sev, jo viņi pārnes šos pienākumus, un otrkārt ir jāpārliecinās, ja komisija pārnes savus pienākumus uz kādu aģentūru, tad aģentūrai jānodrošina nepieciešamie resursi. Tas tikai viens piemērs. Esmu pārliecināts, ka tāpat notiek arī citās aģentūrās, kurām parādās jauni pienākumi, kurus tās nevienmēr ir uh, gribējušas, un aģentūras ir apgrūtinātas, jo nespēja šos jaunos pienākumus pienācīgi pildi, pildīt, kaut arī pilsoņi no viņiem sagaida augstākā līmeņa rezultātus. Esmu pārliecināts, ka finanšu aģentūras tās trīs, kuras jūs minējāt, arī tām ir ļoti grūti šobrīd, jo tām ir ļoti smagi pienākumi, kas jāpilda neapskaužamā finanšu situācijā, un ja netiks piešķirt nepieciešamie resursi, tad šīm aģentūrām būs ļoti grūti, tai neiespējami sniegt savu ārtavu uh, Eiropas ceļā ārā no krīzes. Mēs tik tiešām aicinām komisiju iestāties par aģentūrām kopā ar parlamentu, lai uh, novērstu trūkumus un, ja iespējams, uh, labotu padomas nostāju. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le directeur. Paldies, direktor. Gribētu atgādināt, ka Mums jau kādu laiku kopš ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa, lai sekot aģentūru darbam, pateikties jūtai, kas ir ar izšķirīgu lomu šeit, arī Anna Jensenai un Ingeborgai Greslai, kuras mūs pārstāv, un atgādināt, ka šī grupa ir apstiprināti 5. jūlijā priekšsēdētāja konferencē, tātad pirms pāris dienām kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām, kas ir mūsu zināma mērā darba filozofija, darba etiķete attiecībās ar aģentūrām un gatavojot eh, lēmumus budžeta ziņā. Tas ir trīs darba augļu, eh, darba gadu auglis. Eh, paldies! Paldies! Un noslēdzu šo diskusiju. Gribu vēlreiz pateikties trim trojkas direktoriem un pāriem direktoriem vai pārstāvjiem no aģentūrām, kas bija klāt apliecinot viņiem mūsu rūpīgu atbalstu. Dargie kolēģi, mēs atgriežamies pie e, ziņojumiem atzinumam un tā kā Dominiks Rikē ir labā formā, tad gribu aicināt viņu izteikties par mūsu 17. darba kārtības punktu iekšējo drošības fondu. Dominika, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Atgādinu, ka daudzgadu finanšu perspektīvas ietvaros ir eh, likumdošanas priekšlikums, lai vienkāršotu ar iekšlietu finansējumu struktūru. Šis finansējums tiek sadalīts divos fondos, viens patvērumam un imigrācijai, par to mēs šodien nerunāsim, un otrs iekšējai drošībai, kas pats ir sadalīts divos instrumentos. Viens ārējām robežām, un otrais, par ko ir šis ziņojums, ir veltīts policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai, apkarošanai un krīzes pārvarēšanai. Ņemot vērā to, kā 2014. 20. gada finanšu schēmas sarunas ir tādas, kādas tikušas tik tālu, cik tās ir, un šī finanšu Uh, e, aploksne finansējums var tik noteikts tikai pēc globālas vienošanās, un visi skaitļi ir jāskatā, e, kā ielikti pēdiņās vai iekavās, redzēsim, kas ar tiem notiek vēlāk. Šī instrumenta pielietojuma sfēra ir plaša, jo šeit ir eh, koordinācija eh, starp dalību valstu policijas eh, lēmējiestādēm, izvērtēšanas analīzes uzraudzības aktivitātes, informācijas sensibilizācijas darbība, personāla informēšana, jaunu iekārtu E, testēšana un e, iegāda. Tāpat arī sadarbība ar trešajām valstīm zināmos apstākļos un e, arī skaitļi nosauc tos nosauc tos no galvas ir 1,128 miljārdi, un tas saist, Eh, sa, eh, salīdzinot ar iepriekšējo finansējumu, puse tiktu nodota dalību valstu pārvaldībā komisijas kontrolē. Jūsu referents atbalsta šo priekšlikumu, kas šķiet vienlaicīgi gan vienkāršojoši, gan racionalizējoši. Es nekomentēšu šeit finanšu eh, piešķīrumu, ņemot vērā iepriekš sacītos, man tas varētu likties adaptēts, bet nepārgalvīgs. Atsevišķi grozījumi tomēr varētu tikt izdarīti, kuri galvenokārt attiecas uz demokrātisko izdevumu kontroli, e, un tam īpaši seko mūsu parlamentārā komiteja, tāpat arī programmas visiem attiecīgiem dalībniekiem, finanšu plūsmas e, caurskatāmība, kas vienmēr ir e, finanšu instrumentu problēma, tāpat rezultāti un pievienotā vērtība kas mūsuprāt arī ir būtiski un kas um, nevienmēr ir drošības pro, uh, programmās un Eiropas Savienības darbību redzamība. Tālāk. Um, Mums ir jāseko tam, lai pastāvētu efektīva izdevuma koordinācija starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, jo ir daļa centralizēto uh, pārvaldības un daļa dalītās pārvaldības, un būtu jāpanāk koordinācija par šo abu pārvaldības tipu veidu. Es domāju īpaši uh, sekot tam, lai nacionālās programmas tiktu pieskaņotas mūsu Eiropas stratēģiem saistībā ar iekšēju drošību, lai šis eh, instruments netiktu renacionalizēts, kas kopā būtu tīra katastrofa. Šajā sakarā gribu pasvītrot faktu, ka centralizētai pār pārvaldība būtu ērtāka, un mēs zinām, ka debats kādas ir šajā sakarā, dalību valstu E, darbības būtu jāskata kā papildinošas un pakārtotas. Tālāk par nacionālo e, piešķīrumu ir zināmi kritēriji, šeit e, platības ir iedzīvotāju skaits, IKP, strateģiskās infrastruktūras pietrūka, noziedzības līmenis, kas, manuprāt, ir nozīmīgs elements, jo tas ir viens no elementiem, kas um, norāda to, cik ir jāpastiprina, cik lielā mērā šīs darbības. Tālāk runāt par instrumentu pilotojumu sfēru. Gribu uzsvērt iespējamo sadarbību ar Eiropolu, šis temats ir šo, bija šodien darba kārtībā, un nākt klajā ar dažiem grozījumiem, Mēs esam aizmirsuši tādus draudus kā aizsargājamu sugu um, kontrabanda. Un, protams, uh, Es eh, šajā sakarā turpināšu sadarbību ar iesaistītajām pusēm ar ēnu referentiem. Lūdzu, priekšsēdētāji, tāds ir šis ziņojums, kurš tiks iesniegts. Paldies, Dominika, vai ir jautājumi vai piezīme šajā sakarā nav tādā gadījumā? Eh, šis ziņojums ietilps četros ziņojumos, kā to skaidroja jau Dominiks Rikē saistībā ar iekšējās drošības finansējumu. Darba grafiks ir tāds pats komisijā, Lībe komitejā, kurai dosim, sniegsim atzinumu. To skatīs pēc šodienas viedokļa apmaiņas grozījuma iesniegšana 19. jūnijas, balsojums 6. septembrī mūsu komitejā un Libe pieņems savu tekstu novembrī. Un tas viss ir saskaņā ar mūsu Eh, labo gribu pieņemt nostāju plenārsēdē gada beigās. Dominika, paldies! Tālāk trīs citi ziņojumi ietilpst Monikas kompetence, viņa nav sēžu zālē un es aicinu pāriet pie septītā punkta Helga Tripele par mums ļoti būtisku eh, tēmatu life programmu. To my left, um, that... Tāpat kā mans kolēģis pa kreisi arī varu piekrist, ka uh, viss ir noguruši un tādēļ centīšos izteikties ļoti īsi un lakoniski. Risks rogās no vides apstākļu pasliktināšanās ir rada viena no lielākajām grūtībām, ar kurām jāsaskarās Eiropas Savienībai mūsdienās, un kā mēs zinām, un vienmēr atkārtojam savās rezolūcijās, plenārsesijās un šeit komitē cīņa pret klimatu nu, pārmaiņām un savienības padarīšana par noturīgāku pret šīm pārmaiņām ir uh, viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem. Kā nosprausts arī Eiropa 2020 stratēģijā, ir nepieciešams apņēmīgāk rīkoties politiskajā līmenī. Tādēļ vēlos atgādināt, ka tad, kad mēs balsojam par šur ziņojumu 2011. gadā mēs uzsvērām to, cik ir svarīgi izveidot atsevišķu finansēšanas instrumentu vides jomā un klimata jomā. LIFE projekti ir saglabāšanas centienu mugurkaus visā Eiropā, sasniedzot ļoti labus rezultātus par spīti nelieliem ieguldījumiem - ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā labuma apmēri. Apmēri ir vērā ņemam un LIFE programma pārstāv tikai 0,23% no daudzgada finanšu schēmas līdz 13. gadam. Tagad tā ir ļoti maza naudas summa, un mans priekšlikums tagad būtu palielināt budžeta daļu līdz 0,5%. Es zinu, ka ir NVO šajā jomā, kas vēlas saņemt arī vēl lielāku budžeta daļu, bet es uzskatu, ja politiskā līmenī mēs varētu saņemt šādus solījumus, būtībā dubultot atvēlētos līdzekļus, ņemot vērā visas grūtības, kas šobrīd pastāv, nu tas jau būtu ļoti ambiciozs mērķis. Un uh, eh, politiskā apsvēruma dēļ mēs zinām, ka LIFE projekti ir snieguši ļoti lielu vērtību salīdzinājumā ar ieguldītiem līdzekļiem, izveidojuši darba vietas un radījuši inovatīvus projektus visā Eiropas Savienībā. Pieminēšu tikai dažus piemērus par oglekli, kas tiek uzglabāti Natūra 2000 vietās vairāk miljonu tonu. Un cilvēki, kas apmeklē šos Natūra projekta vietas, ir šis skaits no 1,2 līdz 2,2 miljārdi dienā. Un šie cilvēki sniedz tiešu un netiešu ekonomisku ietekmi, kas ir mērām no 50 līdz 85 miljārdiem. Tātad mēs redzam, ka ir ļoti laba ietekme uz vidi un vienlaikus tas ir kā ieguldījums, kas rada Uh, ieņēmumus. Manuprāt, tā ir ļoti laba kombinācija. Un tad, protams, ir ļoti labi piemēri dažādās dalībvalstīs par to, ka ekosistēma iegūst no tā, ka tiek atjaunot uh, daba un pēc Rio Plus samita ir ļoti svarīgi to pieminēt un arī ieguldot ekosistēmā mēs redzam, ka ir radīts darba vietas un ir nodarbināti cilvēki, kas ilgi uh, bija bezdarba, tā, līdz ar to arī sociālā ziņā šie projekti uh, rada ļoti labu ietekmi. Vēlos atgādināt, ka šī ir ļoti laba kombinācija, ekoloģiska pieeja, kas dod ekonomisks un sociāls labums. Tādēļ, kā jau teicu, jācenšās palielināt budžeta, uh, atvēlētā budžeta procents līdz 0,5%. Viens no maniem grozījumiem ir tāds, ka ne mazāk par 0,37% no šī apjoma būtu jāatvēl vides apakšprogrammai, tad vēl klimata apakšprogrammai, kas varētu būt līdz 0,5%. Lielāks projektu skaits, to starp integrētu projektu skaita pieaugums. Tad ir projekti, kas ir apvienoti ar citiem, citām jomām. Nedrīkst radīt esošo veiksmīgo projektu aizvietošanu. Ja jūs vēlties panākt šo kombināciju, agrākie projekti un jaunie, es neesmu pret, bet tas nozīmē, ka iepriekšējā pieeja ir jānodrošina un uh, Kā jau teicu, lai to iznot, mums ir nepieciešams palielināt līdz 0,5%. Jautājums par līdzfinansējumu lielākā līdzfinansējumu likme nedrīkst pārsniegt 50%, bet, manuprāt, politikas apsvaram dēļ, ņemot vērā, ka ir krīze, ir svarīgi, lai pastāvētu iespēja dažām dalību valstīm un mazāk attīstītiem reģioniem un dalību valstīm, kur ir budžeta grūtībās nonākuši, ka varētu palielināt Eiropas Savienības līdzfinansējumu liku līdz 75%, jo tas ir saistīts ar politisko vēstījumu, ko mēs varam darīt ļoti ātri, lai palīdzētu reģioniem un dalību valstīm, kas ir nonākušas grūtībās. Tādēļ, es domāju, ir nepieciešama šāda elastība. Mums ir ļoti skaidri skaidri principi attiecībā uz līdzfinansējumu par 50%, bet īpašos gadījumos uzskatu, ka mēs varētu palielināt šo apjomu. Komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu, kā risināt PVN jautājumu, un es uzskatu, ka arī šeit mums ir jāizno elastīga sistēma. Parasti PVN nav atmaksājums, bet ja ir īpašas vajadzības, tad vajadzētu pastāvēt iespējai tās uh, risināt. Tik tā tas būtu viss no manas puses. Es ceru, ka jūs ņemsiet vērā manus priešlikumus un uh, cerams, ka mums izdosies sasniegt vēl vairāk, izmantojot LIFE programmu, jo tā ir labi sevi pierādījusi Eiropas Savienībā ar ļoti labiem rezultātiem. Uzskatu, ka mums darbs jāturpina. Paldies! Jutā. Paldies! Jūtai vārds. Um, uh. Paldies priekšētājiem! Pavisam īsi vēlos runāt par šo ziņojumu. Patiešām Life programma ir viena no veiksmīgākajām, varētu pat teikt, veiksmīgākā Eiropas Savienības programma. Tā ir sasniegusi uh, redzamus rezultātus ātrāk nekā citas programmas. Es atbalstu visu, ko teica Helga Un arī vakar budžeta darbu grupā es teicu, un tagad atkārtošu komitejā, es un arī kā sociālistu ēnu referente vides komitejā. Runājot par Helgas iesniegtajiem grozījumiem, es tos varu atbalstīt. Ja es uh, sagatavotu savu uh, balsojumu sarakstu es pieliktu plusiņu pie visiem Helgas piedāvātajiem grozījumiem. Tas attiecas arī uz šiem 0,5%. Protams, vidus lobijs ir bijis ļoti aktīvs, tas saka, ka 0,5% nav pietiekami, viņi vēlās 1%. Arī Vācijas parlaments ir atbalstījis 0,7% no ES budžeta. Tāpat kā padomā, padomē arī Vācijas parlamentā reizēm labā roka nezinu, ko kreisā roka dara, bet nu, tā jau laikam ir visos parlamentos. Manuprāt, 0,5% ir reāls mērķis, tas nav pārāk daudz, tas necenš uzliekt augstāk par savu galvu. Tas parāda, ka mēs visi esam reāli domājuši un cenšamies panākt progresu. Un vēl vēlos teikt, jauni projekti nozīmē, ka nepieciešama jauna līdzekļa, tādēļ ir lūgts šāds palielinājums. Iepriekš mums bija vidas projekti, piemēram, bioloģiskās daudzveidības projekti, kurus finansēja LIFE programma, un tagad tiks izveidoti jauni projekti, piemēram, saistībā ar vidas pārmaiņām, eh, klimata pārmaiņām, un viņiem ir nepieciešami šie jaun, eh, jaunie līdzekļi. Mums ir arī jauni integrēti projekti, un uh, tie saņem tikai daļēji savu finansējumu no LIFE programmas. Lielākā daļa finansējumu tiek piešķirt, piešķirts citur, tas ir ļoti saprātīgi. Varbūt mums būtu nepieciešams vēl pāris sanāksmes par to, ka šī pieeja ir ļoti labi. Un būtībā, ja mēs vēlamies uh, daudz sasniegt, tad arī ir jāpalielina uh, Uh, pieejamais finansējums, un tādēļ arī šie integrētie projekti ir ļoti labi. Tas, ko Helga teica par PVN un līdzfinansējumu jautājumiem, arī to es varu atbalstīt. Un tas, ko Helga piedāvā attiecībā uz budžetu, par to, ka tiek izveidoti fondi tad, ja NVO nevar iegūt uh, nodokļu atmaksu no nacionālajām budžeta iestādēm. Un uh, pašvaldības un reģionu varas iestādes uh, viņas nemaksā pēdēju nu, un tādēļ nevar to atmaksāt. Mums jāskatās uz šo jautājumu kontekstā. Šī nauda, kas tiek piešķirta LIFE programmai, ļoti daudz var mums sniegt. Tad tā nav liela nauda, tā ir salīdzinoši maza nauda, ko mēs varētu um, nodrošināt reģioniem. Un tādējādi palīdzēt uh, reģionāl, reģionālajām iestādēm. Līdz ar to es pilnībā piekrītu Helgai un aicinu visus atbalstīt viņas pieeju. Paldies, Jūtai, Salvadoru, lūdzu. Gracias, presidente. Yo no. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav nekas īpašs tāds, ko teikt. Man nav nekāda iebilduma. Helgas ziņojums man šķiet pieņemams. Un tikai atsaucoties uz jūtas teikto, mums ir piektais un sastais grozījums. Tas ir saistībā ar Trupels kundzes ziņojumu. Tur ir atsaucis noteikiem procentiem no Eiropas budžeta. Mēs arī Sūre komitejā par to runājām. Un runājām par to, ka varbūt tagad nav īstais brīdis iet uz šādu soli jaunajā budžeta procedūrā, kas skar periodu no 4 līdz 20 gadam. Mums varbūt nevajadzētu runāt par konkrētiem procentiem, nevajadzētu ņemt, teiksim, pret vispārējo budžetu, kas pienāktos LIFE programmai. Eh, programmai. te ir zināms pretruns šajos procentos, un tie parādās arī grozījumos, un uh, Un jūs varat ieskatīties mūsu rekomendācijas sakarā ar sūra um, ziņojumu, un tur redzēsiet mūsu nostāju pret šo principu. Paldies, Helga, lūdzu. Thank you to the. Paldies kolēģiem par piedalīšanos šajā diskusijā. Tīpaši paldies Jūtai par to, ka atbalstījāt manu pieeju un tikai tātad viens politisks tāds jautājums, un mums vajadzētu nosaukt visu procentu izteiksme. Mums bija debate Un mēs tad nolasam secinājumu, ka nevajadzētu nosaukt konkrētu ciparu, bet politiski, lai mēs parādītu, ko mēs gribam panākt ar life programmu, ka mums jābūt ambiciozākiem, varbūt vairāk prasīgiem, salīdzinot ar visām tām mūsu deklarācijām, izaicinājumu sakarā ar vīdes, klimata izmaiņām, bioloģiskā daudzveidība. Tātad es izlēmu šo mm, te pieeju. Uh, piedāvāt. Es domāju, ka tā ir pieņemama pieeja, saskan ar mūsu noteikumiem, iepriekšējiem lēmumiem, bet mēs vēl varam, protams, padomāt. Kaut gan es personīgi esmu pārliecināta, ka man ceļš ir pareizs, mēs arī mūža izglītības jomā tāpat tā arī tajā. arī, risinājumu kaut ko piedāvāja Sidonija, bet um, šeit mēs neko nepreiz nedaram, vienkārši tāda apņemšanās mums būtu jāparāda politiskā ziņā. Paldies! Paldies, Helgai! Es eh, domāju, ka, protams, mums ir konsens, ka mēs atbalstam šo programmu, un es arī atbalstu to. Un eh, tad, kad es pirmo reizi strādāju pie budžeta, es mm, arī strādāju pie LIFE programmas īstenošanas, un te ir atkal attiecīgi, eh, ir tātad šī instruments vides finansējumam, no tā radies arī šis nosaukums, bet, un mēs eh, toreiz domājām izmantot dažādas fondus, sociālo kohēzijas eh, un citus fondus, un no šiem fondiem mēs ņemam naudu atbalstīt ilgspējīgu attīstību. Un es domāju, ka mēs visi uh, saprotam, ka ir jāpalielina resursi, vai mēs to darām tā kā Helga, norādot procents, vai arī, teiksim, mēs tā riekamies kā Salvadors un atsaucamies uz to, ko mēs darījām kontaktgrupā, bet mm, tā tad mm, mums ir arī referenti, kas strādā pie šiem ziņojumiem. Katrā gadījumā mēs par to lemsim. Es gribētu atsauk, atgādināt jums uh, šo kalendāru. Tātad grozījumu iesniegšanas datums ir rītdiena. Tas ir ļoti ātri. Tātad par nakti varat rakstīt grozījumus. Pieņemšana paredzēta 6. septembrī. Balsojums vidas komitejā 19. septembrī un mūsu vidas komiteja tad varēs eh, tālāk um, vest sarunas ar padomi, lai arī iegūtu sev termiņus. Paldies, eh, Helga! Un vai mēs tagad varam jau ķerties pie 19. Eh, Heide, Eidera vēlas ziņot Katru reizi, kad Eidera runā, tad eh, eh, citi jūs, mo Eidera, lūdzu notoriski finansēšanas instrumenti. Paldies, priekšsēdētāji! pirmīt mēģināju mazliet pār, pātrināt šī punkta skatīšanu vienmēr tad, kad mēs runājam par finanšu instrumentiem. Eh, tas iekrīt ceturtdienas pēcpusdienā, kad uh, kad jāskat šis jautājums ir komitejā. Kā es atceru, šis ziņojums ar eh, novatoriskiem finanšu instrumentiem un komisijas priekšlikumu nākošo finanšu perspektīvai 2014-2020 gadām, kā zināt, bija pirmā viedokļa apmaiņa un ziņojums būs samērā vispārējs. Mēs neieslīgsim katra finanšu instrumenta detaļās, jo tas nebija ne mans mērķis, ne šīs komitejas mērķis skatītu visdetalizēti, lai, pēc, lai to skatā specializētās komitejas, eh, analizējot katru konkrēto instrumentu. Pirmajā ziņojuma daļā mēģinājām skaidrot eh, maksimāli vienkārši, kas tad ir novatoriski finansēšanas instrumenti un it īpaši, eh, kāpēc tie tiek izmantoti un kam tie dara. Un šo instrumentu izmantošanas mērķis ir stimulēt investīciju apjomu ekonomikā. Tas notiek tāpēc, ka šie finanšu instrumenti ir kā katalizators, ar kuru palīdzību var mobilizēt vairāk resursu, un tādā veidā mēs varam finansēt šos strateģiskos um, projektus Eiropas Savienības attīstībai, kurus citādi mēs nevarētu iegūt tāpēc, ka šie finanšu instrumenti pamatā darbojas tur, kur ir kādas tirgus problēmas vai kad mums ir nepietiekama investīciju situācija. Ir divu tipu finanšu instrumenti no vienas puses - riska kapitāla, investīcija kapitāla, no otras puses um, tie, kas tiek izmantot kā garantijas vai kā risku sadalīšanas mehānismu ar finanšu Eh, stru, eh, struktūrām. Un šeit es gribētu eh, paskaidrot dažus jēdzienus, lai nerastos interpretācijas problēmas. Tad no vienas puses risks, ko, kas, ko nozīmē finanšu instrumentu izmantošana budžetam. Gribu norādīt, ka risks ir ierobežots un kontrolēts, un augstākais varētu zaudēt budžeta pozīcijā paredzēto naudu. Tāpat gribēju paskaidrot, ka šie finanšu instrumenti nekādā veidā nevar būt aizvietojums subsīdijām un nevar tikt izmantots kā attaisnojums vai stratēģija, lai samazinātu budžetu. Otrajā un trešajā ziņojuma daļā mēģināju analizēt komisijas priekšlikumus un ieviest dažus ieteikumus vai lūgumus eh, Eiropas komisijai. Kopumā uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir eh, atbalstāms un īpaši daži ieteikumi, piemēram, racionalizēt un ierobežot finanšu instrumentu skaitu un eh, mēģināt labāk koncentrēt šo instrumentu darbību. Bez tam mums šķiet nozīmīgi veidot eh, kapitāla un parādu platformu jo tas nozīmētu vienkāršošanu un piešķir lielāku e, viengabalainību šiem finanšu instrumentiem. Vēl viena komisijas doma ir eh, piešķirtā izdevums un subsīdijas kohēzijas politikas ietvaros, kas arī ir samērā mm, pieprasīti. Eiropas komisija lēš, ka vajadzētu 1,6 uh, uh, miljārdus eiro lai varētu finansēt projektus, un šim nolūgam finanšu instrumenti būs nepieciešami, taču tie būs nepieciešami un varēs mobilizēt nepieciešamo kapitālu, ja tie būs pareizi iecerēti. Un tie būs ar pareizo dizainu. Mēs mēģinājām skaidrot, eksplicīti pateikt, ko mēs uzskatām par labu projektu. Tāpēc ir vajadzīgs eh, skaidrs un caurskatāms juridisks ietvars. Ir jābūt skaidrai atskaitīšanas sistēmai kā arī tas varētu palīdzēt celt finanšu instrumentu atbildību, kā arī mums ir jādomā par finanšu plūsmu izmantošanu, un to mēs arī apspriežam ar padomi, un mums izdevās um, izdevās iegūt iespēju lielāko daļu šo neizmantoto uh, plūsmu izmantot. Tāpat arī jāapzinās, ka esam tādā situācijā, ka finanšu instrumenti ir, um, kad mēs būtu vai nu subsīdija vai tirgus situācijā. Lūdzam uh, komisiju ziņojumā, lai mēs varētu zināt, kā darbojas šie instrumenti, kā vai ir jāgroza, vai iz, pareizi izvērēt, lūdzam gada pārskatu. Uh, pa fondu tipiem, pa tematiem, pa dalībvalstīm, lai mēs varētu saņemt visu informāciju. Un arī lūgums elastīgumam, ja fleksibilitātei šo jēdzienu mēs ļoti bieži izmantojam budžetā un to attiecinam arī uz finanšu instrumentiem, jo šeit ir runa par priekšlikumu 2014. 20. gadam un šeit mēs runājam par finanšu tirgiem. Un kas atšķirīgi var darboties tajā vai citā vietā, un arī mums ir jāzina, kā instrumenti darbojas labi, ļoti labi, ir kāds trūkums, atsevišķiem varētu būt nepieciešams vairāk vai mazāk līdzekļu, un citur varētu būt nepieciešama budžeta palīdzība, lai varētu noteikt tos daudzums, kas tiek virzīts katram finanšu instrumentam, uh, budžeta procedūras laikā. Un noslēgumā mēs esam eh, spēruši soli vēl tālāk nekā komisija, jo šie finanšu instrumenti, eh, kur mēs ceram, ka būs pareizais dizains un pozitīvi ietekmēs Eiropas ekonomiku, mēs gribētu, lai tie būtu relatīvi ierobežoti, it īpaši projektiem un investīcijām īsā un vidējā termiņā. Uh, un vēlamies iet vēl soli tālāk, jo mēs zinām, ka ir daudz privāto uzkrājumu, kuri meklē investīciju vietas pamatā finanšu produktos, ko mēs stav, saucam par drošiem, uzticamiem, un mums būtu būtiski piesaistīt šos uzkrājumus, lai varētu finansēt projektus, ar 2020. gada perspektīvu un domāju, ka komisijai būtu jāstrādā pār jauniem projektiem, jauniem rīkiem, finanšu eh, projektiem, lai varētu piesaistīt šos privātos uzkrājumus un sasaistīt ar tām nepieciešamībām, kas mums ir, lai finansētu projektus ilgākā termiņā un strateģiskos projektus. Tātad šeit mēs runājam ne tikai par to, ka varētu izvēr, izvērtēt komisijas priekšlikumu, bet kā vienmēr lūdzam mazliet vairāk, jo mēs esam vienmēr ļoti ambiciozi mūsu darbā. Un tagad es gaidu kolēģi komentārus un ceru, ka mēs varam veiksmīgi turpināt strādāt pie šīs ziņojuma. Paldies, Eidera, ļoti, viss bija ļoti skaidrs. Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referents tautas partijai skatot šo ziņojumu, parasti mēs sveicam referenti par paveikto darbu, un šeit tas ir ļoti pamatots, jo šķiet, ka tas ir dziļu pārdomu auglis, un šis ir ļoti kvalitatīvs darbs, kas um, eh, daskārt, eh, un, un eh, šis teksts ir ļoti blīvs un labs. Mēs atbalstam proģi, ziņojumu gan pēc formas, gan pēc satura, un varbūt daži akmentiņi tomēr eh, pieminekļa pakāģei, lai to stiprinātu, jo šeit ir varbūt daži elementi, kas ir vairāk jāpasvitro vai kas šķiet būtiskāki. Pirmkārt par pievienoto Eiropas vērtību, eh, kam kalpotu šie instrumenti. Tas jau tika pateikts, bet varbūt detalizēt investīcijas situācijas un pasvītrot to, ka uh, Tas viss ir pakārtots un pakļauts finanšu eh, regulējumam. Lai tas tiktu pateikts skaidri un te būtu jāatgādina, jo mēs redzam ko, padomas tendenci katreiz pielikt, e, e, iekļaut pielikumus un tos visus piebāzt padomis mērķē, pievienojot tādas lietas, kas nevienmēr ir vēlams, lai gan debat, debats ir notikušas finanšu regulas, re, regulējuma ietvaros. Rūpīgi uzturēt Eiropas Savienības atbildību, jo, jo vairāk lieta ir sarežģīta, jo vairāk lietas būtība izdziest, un šajos apstākļos ir īpaši jāsekot pēc Eiropas Savienības redzamība, lai tā neizzustu, izmantojot finanšu instrumentu šeit. Un noslēgumā gribu sacīt to, ka e, Eidara jau pareizi norādīja, ka ir tūkstošiem tūkstošiem miljārdu finanšu tirgos, kas ir e, pensiju fondu apdrošināšana rokās un kas meklē projektus, kuri būtu stabili, garantēti un nespekulatīvi. Ja Eiropā ir labi projekti, es domāju, tas jau pats pirmais, un ja tā var garantēt vienu daļu, tad var pienākt. Pienākot brīdim, kad mums ir uh, Eh, problēmas ar suverēnajiem fondiem, tad eh, varētu satikties fina, privātā uzkrājumi, eh, no kuriem mēs sagaidām, lai tie apmēs būtu kā augļojums mūsu ideju laukam, un vēl es gribētu pievienot ziņojumā kā grozījumu, ka Finansistu izdomai nav robežu. Ja mēs laidīsim tirgu finanšu produktus jaunu instrumentu veidā, šie produkti ir pievilcīgi un sasniedz zinām apjomu, kas tiem piešķir gan izmantošanas drošumu, gan, eh, gan eh, gan apriti, tad Eh, tie var sākt izmantot tādos apstākļos, un pat ir tas ļoti iespējams, ka tā notiktu. Un būtu svarīgi rūpīgi sekot tam, lai šī rīku sarežģīšana tirgu un no. Uh, un, un sagrozīta lietošana tiktu padarīta neiespējama, jo uh, gan tāpēc, ka cilvēki nav piesardzījušies sakarā, gan arī nav uh, masveida ticības. Un ja tas darbotos labi, tad varētu rasties problēma ar to, kā spontāni šis produkts uh, dzīvotu, ko mēs būtu laiduši tirgūs. Un Eiropas uh, garantija varētu pēkšņi atrasties uh, kaut vai ierobežotā veidā, to jau skaidri norādīja, norādīja mm, referente, ka uh, atbildība ir ierobežota ar attiecīgo summu, tad varētu parādīties tur kādas citas saistības, un es gribētu vērst uzmanību uz to, ka. Kā kā finanšu tirgos ir visdažādākie produkti, mēs gribētu, lai mūsu bērniem būtu, lai mūsu bērniem var, nebūtu jādzīvo nekāda aizdomēnā. Paldies, Dominika, jā, kā jau sācīja referentu Dominiks Rike. Šis temats ir būtisks, mums ir vajadzīgi veidot instrumentus, stiprināt instrumentus, lai saskartos ar situāciju, kas ir ļoti interesanta, īpaša, kurā ir ārkārtīgi daudz pieejamu līdzekļu, ir suverēnie fondi. Et, euh, les, les excédents euh, de balance des paiements transformés en excédents financiers. Dažādi mm, līdzekļi no eh, naftas emirātiem un, un, un tā tālāk, un finanšu masa, kas ir nākusi klāt. Es nesen biju darba pusdienās kopā ar bijušo ECB eh, e prezidentu Žanu Klodu Trišē, kurš sacīja, ka viņa desmit gadu mandātu laikā finanšu masa, kas Eh, peld pār mūsu galvām kā šie mākoņi, kuri kāda jaukā dienā var sagrūt eh, pār kādu konkrētu, eh, konkrētu vietu vai ieguldīšanas vietu, ir pieaugusi 35 reizes. Ir spekulācijas, e, e, neīstās spekulācijas un viss pārējais, bet kopā ir naudas masa investēšanai, finansēšanai ar nosacījumu, ka šī investīcija ir droša un pietiekami ilga. Un tās organizācija, kas ir e, iesit iestrādājušas to, ko mēs saucam par transformāciju, tātad pārveidot īstermiņa naudu, um, tekošā rēķina naudu, uh, īsa vidēja un ilga termiņa aizdevumos. Šīs organizācijas pēc finanšu krīzēm, Lehman Brothers un citiem, uh, Eh, to eh, viņu eh, transformēšanas kapacitāte ir samazinājusies gan dažādu riskantu spekulāciju dēļ, gan arī tāpēc, ka ir palikuši striktāki noteikumi, bāzele 3, omnibus, es vairs nezinu, vairs cik, kas uzliek par pienākumu Eh, palielināt viņu kapitālu, paškapitālu un samazināt transformācijas kapitālu. Un kā tad atrisināt šo vienādoļumu? Ir jaunu instrumentu ieviešana, jau ir obligācija, proje, jau ir projektu obligācijas, ir innovatīvie instrumenti, par kuriem mēs runājām, un ļoti iespējams, kā to piedāvā Dominiks Rikē, un iesaka, ka Varbūt, lai sasniegtu kritisko masu, lai varētu izmantot uh, eh, vairumtirzniecības cenu uh, un būt ar likvīdāku tirgu un sagatavot eh, projektu portfeļus, tātad struktūrāli projekti un débridé sans règles mal appliquées a abouti aux catastrophes il y a trois ans, que en soi c'est critiquable. Bet ir jāskata šie jautājumi ļoti cieši. Inovēt ir nepieciešams, bet inovēt saprātīgi un ne jau nejauši, ne jau uz dulu. Un paldies referentei, paldies runātājiem. Darba grafiks šim ziņojumam 19. jūlijas grozījumiem pieņemšana 6. septembrī. Mums būs vairāk runātāji, vairāk balsojumi 6. septembrī, samērā apjomīgi, un tagad mēs varam pāriet pie 8. punkta pie zvejas. Mēs mainām tematu, tā ir pēdējā pēcpusdiena pirms divdienām. Mūsu kolēģis eh, Alfonsi jau ir devies eh, zvejot pat Korsikas krastos, bet Izabela ir klāts. Un Izabela ir viņa vietā. Jā, šeit ir zveja Ziemeļjūrā pret zveju pie Korsikas, bet esmu šeit Fransu Alfonsi vietā, lai prezentētu mūsu atbalstu um, jaunajam um, nolīgumam ar Dānijas un Grenlandes valdībām uz trim gadiem, sākot ar 13. gada 1. janvāri, kur ir paredzēts 17 miljoni, mazliet vairāk eiro gadā. Gada summa ir 15 e, miljoni eiro, lai piekļūtu e, Grenlandes ekskluzīvai zonai, un 2 miljoni 700 tūkstoši kas būtu papildu summas, lai atbalstītu Grenlandes e, zivsaimniecības politiku. Tāpat arī daži nosacījumi, kas varētu nodrošināt dzīvot spējīgo zvejas raksturu Grenlandes ūdeņos, ieviešot nozvejas kvotu, kas var tikt koriģēta, nosacījumus e, papildu nozvejai E, zinātnisko sadarbību, atsevišķas formalitātes, ko veic Eiropas kuģi, tie būtu tikai daži šie pasākumi. Un šajā sakarā es, referents, un es viņu vārdā atbalsta šo nolīgumu, un jūs saņemsiet viņu ziņojumu pēc dažām dienām no Korsikas. Yeah. Hilarité euh, chez le Parti populaire. Mais tautas partijām līksmība vai papildus šai līksmībai labējos soliņos ir vēl kādas citas piezīmes. Piezīmju nav. Paldies šī ziņojuma sakarā. Ziņojums tika nosūtīts 20. jūlijā tulkošanai grozījumu termiņš ir jānosaka. Un vajadzētu balsot sastajā budžeta komitejā, lai tas būtu gatavs eh, zivsarniecības komiteja balsojumam oktobrī. Mums vajadzētu noteikt eh, termiņu grozījumiem kolēģiem. Paldies, Fransu Alfonsi. Eh, spīdoši prezentēts ziņojums. Atvainojiet. Šī ir atzinuma procedūra. Mēs sakām jā vai nē, detaļu grozījumu nav. Tātad mēs balsosim par nākošajā reizē. Ļoti labi, patiesa demokrātiska procedūra eh, Korsikas stilā. Un Lūk, ir Monika klāts. Monika superzvaigzne, viņai ir veseli trīs ziņojumi, kas papildina Dominika Rikai ziņojumu par iekšējās drošības fondu un aicinu Monikai eh, prezentēt visus trīs ziņojumus reizē. Liebe Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen un Kollegen, uh, ich... Paldies priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Paldies par iespēju man stāstīt par šiem trim ziņojumiem. Visi šie trīs ir cieši saistīti kopā. Šie fondi, iekšējais drošības fonds, ārējās robežas un vīzes, patvēro migrācijas fonds un, un vēl iekšējās drošības fonds. Tad uh, Agrāk mums bija četri fondi - robeža integrācijas, atgriešanas un bēgļu. Un vēl bija divas programmas. Tad bija vesela rinda arī administratīvo pasākumu. Tagad jaunajā finanšu ietverā tiek piedāvāti tikai divi fondi. Un vienādi administratīvie noteikumi attieksies uz abiem fondiem. Tas ir labs solis pareizā virzienā, un tas saskan arī ar parlamenta vēlmēm. Mēs gribam, lai būtu tāda vidēja līmeņa dalīta administrācija, lai būtu tāda kvalitatīvs dialogs lai dalībās varētu kopā lemt par galveniem finansēšanas eh, punktiem, un tad arī līdzīgs kaut kas notiek arī ar struktūru fondiem. Tad vēl ir tāda programma kā viedās IT sistēmas, viedās robežas. Un citi pasākumi. Tad vēl ir arī citi daudzgadu pasākumi e, mums e, un programmas. Programmas parasti ir viena gada garumā. Ir, šis programmas ir saistīts ar dažādām grūtībām. Nevienmēr tāpēc tās ir populārs bet e, atkarībā no fonda ir iespējams piešķirt vienādu summu vai arī summa var variēties. Te varētu būt arī līdzfinansējums, tad citreiz dod 75%, citreiz 100% ārkārtas gadījumos. Šodien mēs nerunājam par finansējumu apjomiem, bet eh, tomēr es pirms šīs sanāksmes ieskatījos ciparos un biju ļoti pārsteigta. Atsevišķi ļoti svarīgi jautājumi nav saņēmuši pietiekamus finansējumu. Es nezinu, kā mēs tiksim ar to galā ja, teiksim, kā darbosies jaunais kibernoziegumu aizsardzības centrs, kādā veidā mēs varēsim darbināt šo centru ar finansējumu, kas ir nogriezts par 10%. Es vienkārši domāju, kādā veidā mēs tiksim galā, kā šis centrs darbosies, un citi arī no personāla viedokļa, no struktūras viedokļa. Ir arī citi jautājumi, kas mani nomāca. Daudzgad finanšu schēmas priekšlikums tas atpaliek no budžeta nākamam gadam, un tas jau tāpat bija apgriezt patvērumu un migrācijas jomā arī robežu drošības jomā mums darbojas dažādi centri, piemēram, arī patvērumu centrs, un ir ļoti daudz neatbildēti jautājumi, ļoti daudz dažādu uzdevumu, kas nav izpildīti. Un atsevišķi uzdevumi ir izpildīti, e, kaut vai šī te trīs fondu struktūra un kopīgie administratīvie noteikumi, tas ir apmierinoši nokārtots. Un vēl šis jautājums par deleģētajiem aktiem. Dažreiz mēs īsti nesaprotam, kas notiek šeit budžeta komitejā, tad, kad strādājam ar šiem deleģētajiem aktiem. Uh, Mums ir jābūt uh, ļoti uzmanīgiem, deleģētie uh, akti ir saistīti ar to, kas ir jau noteikts īstenošanas akta. Šie deleģētie neskar politiskas izmaiņas vai lēmumus, uh, politiskais lēmums ir kaut kas tāds, ko pieņem kopā ar parlamentu, iesaistot koplēmumu procedūrā dažādas institūcijas. Uh, Un par caurskatamību izdevumu ziņā šeit arī ir nepieciešams parādīt skaidri redzamu Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Esmu izstrādājis arī grozījums, un tie attiecās uz tām dalībvalstīm, kur ir vāja administrācija, tādām dalībvalstīm vajadzētu saņemt papildu atbalstu no komisijas. Tas nenozīmē, ka šīs dalībvalsts nebūs atbildīgas par saviem darbiem, bet vienkārši mums kaut kas ir jādara. Mēs nevaram stāvēt skatīties, kā grūtībās nonākusī dalībvalsts cīnās un netiek uz priekšu. Es domāju, ka mums vajadzētu noteikti apstākļos spēt palīdzēt atbalstīt dalībvalsts. Arī tādas pārbaudas uz vietām bez iepriekšējiem brīdinājumiem ir saprātīgs priekšlikums simtprocentīgo finansējumu no es arī nevajadzētu, jo tad noteiktos gadījumos eh, nacionālie kādri saņems finansējumu tikai no Eiropas Savienības, un tas nebūs stimulējoši. Un vēl ir jāvirza arī politiskais dialogs, iesaistot arī attiecīgās aģentūras, lai kompetentajām aģentūrām būtu iespēja arī piedalīties un iesaistīties šajā mūsu kopīgajā darbā jo komisijai nav vienīgais vārds politiskajā debatē, arī aģentūras ir jāiesaista diskusijās. Šie teksti saskan ar pārskatīto finanšu ietvaru, ir uzlabota kontroļu sistēma ir saikne ar parasto un vidējā līmeņa administrāciju. Es domāju, ka jā, mums ir nepieciešama gadskārtēja priekšfinansēšana un jādomā par finansējumu un nepārtrauktību. Šeit mums ir bijušas problēmas pagātne. 3,52 miljardi bija agrāk. Šis finansējums 3,1 par procents bija viedām robežām, tad vēl kaut kas Lietuvai, kaut kas ārkārtējai palīdzībai. Tāda, tā, tāda ir cipari, kas ir komisijas programmā par ārējām robežām un vīzām. Es ir tīpaši gribu izcelt Eiropas Savienības pievienoto vērtību, dialogs ar trešām valstīm, politiskais dialogs, iesaistot dalībvalstis Mēs nedrīkstētu dublēt savus centienus, nevajadzētu būt tā, ka dalībvalsts izpildu savus projektus, un tie dublēs Eiropas projektiem, te 3,8 miljoni, 80% te nedrīkst būt dublēšanās, bet drīzāk eh, papildināmība skaidrība, tad mēs eh, ar, ar koordinātoriem jau par to runājām šajā regulā. Mums ir jāskatās uz deleģētiem aktiem, tur ir ļoti daudz tādu. Lūk, tāds ir kopskats par šiem trim. Paldies, piezīmju nav un pirms mēs beidzam skatīt finanšu instrumentus. Man vajadzēja gan par to pirmīt jau runāt, jo es redzu, ka kolēģi pamazām mm, izgaist. Vakar mm, Es vakariņu kopā, es tagad stāstu jums visas savas dīnējas, kopā ar Koniju Hedegārdi, kas ir komisāri eh, atbildīga par vidi. Es eh, sapratu, vai man likās, ka es saprotu no viņas prezentācijas eh, sākot kā ar to, kā ar 1. janvāri tiks ievies CTS, jeb uh, um, vairāk solīšana emisiju, um, emisiju kvotām. Um, gratuite, en quelque sorte, avec des émissions gratuites eh, tā, vārdu sakot, būs eh, bezmaksas kvotas, un pēc tam eh, kopš, kopā ar 1. janvāru šogad līdz sabiedrībām būtu jāmaksā, jūs zināt, ir strīds eh, ar tām kom, kompānijām, kas apkalpo Eiropu, bet kam nav bāzes Eiropā, un sākot ar 2013. gadu visām par visām piesārņojošām aktivitātēm būs jāmaksā. Un šķiet, ka es sapratu, ka Hedegārdas ideja bija ņemt daļu no resursiem, kas tiks saņemti no šiem piesārņošanas kvotām, lai finansētu zināmas vides politikas. Ideja pati par sevi ir interesanta, bet man radās jautājums, ko es nevarēju uzdot viņai tiešā veidā, bet eh, mūsu sekretariāt tam eh, referentiem par pašresursiem un visiem kolēģiem, kuri seko finanšu instrumentiem jo jautājums varētu rasties, un komisijai tas būtu bijis jāuzdod jau agrāk, un ja tā sev to uzdod tagad vēl jo labāk, eh, noskaidrot, kurš tad saņems, kurš budžets saņems šo resursu. Ja tā ir Eiropas sistēma, tad tam vajadzētu būt eh, komunitāriem budžetam, bet ETS regulā tie ir nacionālie budžeti. Un, ja mēs varam pārtvert daļu no šiem resursiem Eiropas politikām, vai e, tas dos līdzekļus kādam ad hoc instrumentam, vai tiks uzskatīts par pašresursu uh, E, mums bija iespēja par to runāt jau pirms dažiem mēnešiem, tad, kad mēs mēģinājām izveidot sarakstu ar iespējamiem jauniem pašresursiem Eiropas budžetā, un pēc tam mēs no tā teicāmies, jo tajā laikā komisārs Levandovskis un komisārs Šemetas norādīja, ka ne, nekādā gadījumā tas jau sen ir sakārtots, un mēs netaisīsim vaļā šo mapi vēlreiz, bet ja komisija ir mainījusi viedokli vai atradusi jaunus ceļus, tad varbūt vajadzētu pasakot šim jautājumam tuvāk. Paldies, Monika! Par visiem ziņojumiem atgādināju, ka darba kalendārs ir sakojošs grozījumi 19. jūlijā, balsojums Eh, budžeta komitejā 6. septembrī, un Lībe komiteja grib likt to uz balsojumu novembrī. Vēl ir divi punkti. Eh, Godmaņa kunga punkts, eh, kurš nav klāts, un viņa grupa kopumā arī nav klāts Tāpēc eh, aicinu dot vārdu nopietnākiem deputātiem, kurš ir Gerans Ferms, kurš būs tas, kurš izslēgs gaismu. Sēžu zālē Connecting Europe. Jā, arī mana grupa ir. Uh, neliela šeit. Es neplānoju šeit kādu milzīgu prezentāciju par Connecting Europe instrumentu. Es domāju, jūs visi labi zinat, kas ir šī programma. Vēlos vienīgi minēt, ka tā ir jaunā integrētā finansēšanas programmas Eiropas uh, transporta enerģētikas un informācijas tehnoloģiju tīkliem. 50 miljārdi eiro ir milzīgs palielinājums salīdzinot ar to, kas ir bijis līdz šim. No šiem 50 10 būs no kohēzijas fonda, kas ir iezīmēti kohēzijas valstīm. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus šim atzinumam īsumā ieskicējušu, par ko ir šie grozījumi. Pirmkārt, esam iesnieguši standartu grozījumus, kurus parasti iesniedzam atzinumiem. Otrakārt, cenšamies risināt galveno jautājumu par to, ka nepieciešamas investīcijas. Tas, protams, ir ļoti būtiski, bet tas arī rada problēmas, jo mēs uh, iepazināmies ar komentāriem Danijas prezidentūras laikā par šo instrumentu. Uh, un viņi saka, jā, tas ir svarīgi, bet eh, ņemot vērā budžeta situāciju, mēs neredzam iespēju, kā mēs varētu uh, iznot komisijas priešlikums. Un problēma ir tāda, jaunos instrumentos ir viegli veikt līdzekļu samazinājumu, kur mums ir visādas ambīcijas, nekā samazināt instrumentus, kas jau ir saņēmuši līdzekļus. Ir viegli mazināt uh, līdzekļus šam instrumentam nevis mazināt kohēzijas politikai vai kopējā lauksanības politikai atvēlētos līdzekļus. Š šīs uh, programmas jau pastāv, savukārt infrastruktūras savienošanas instruments ir kaut kas jauns, un tādēļ ir jāuzlabo šī situācija, lai mēs varētu pild, īstenot šīs ambīcijas, saņemot uh, nepieciešamos resursus. Un viena no lielākajām problēmām, ar kur mēs saskaramies Eiropas ekonomikā, ir ne tikai smagā Eiropas ekonomiskā krīze, bet arī tas, ka ir nepietiekams investīciju apjoms Eiropas tautsaimniecībā, un tas ilgi, ilgus gadus pirms krīzes. Un mums ir kaut kas jādara lietas labā, ja mēs vēlamies tiešām radīt patiesu uh, Uh, vienoto tirgu, nevis tikai deregulāciju, bet uh, fiziski integrēt mūsu iekšējo tirgu. Tad šādas investīcijas ir ļoti būtiskas, un to mēs arī uzsvērsim atzinumā. Vispretrunīgākais jautājums bija 10 miljārdi kohēzijas fond, no fond vajadzībām, jo kohēzijas dalība valsts uzskata, ka viņu nacionālajie piešķīrumi līdz ar to tiek mazināti un šie līdzekļi tiek izmantoti eh, citiem mērķiem, kur viņiem nav tādas ietekmes. Es eh, nostātos komisijas pusē, jo uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visi būtu par projektiem, kas nodrošina Eiropai pievienoto vērtību. Un tomēr es ierosinātu stingrāk izteikties par geogrāfisko līdzsvaru, kad mēs piešķiram resursus šī instrumenta ietvaros. Tāpat ir pilnīgi skaidri jāsaka, ka kohēzijas valstīm būs nepieciešams atbalsts no komisijas, lai tās varētu īstenot pienācīgus projektus, lai varētu pieteikties arī eh, finansējumu no citiem šī instrumenta eh, leņķiem un kā komentāru, kas saistīts ar eidera ziņojumu. Viņi uztraucas, ka tas pats notiks, kad mēs skatīsim finanšu instrumentus, ka finanšu instrumenti ieguldījumiem Eiropā būs bagātākajām dalību valstīm, kurās ir labāk attīstīt finanšu tirgu, un būs ļoti grūti kohēzijas valstīm pieteikties uz šo naudu un saņemt finansējumu no finanšu instrumentiem. Es eh, centīšos uh, risināt arī šo jautājumu ziņojumā. Es apzinos, ka pastāv šāds risks, bet mums katrā ziņā jāmeklē, kā panākt geogrāfisko līdzsvaru arī šajos gadījumos. Protams, finanšu instrumenti eh, vispārīgi ir viena no galvenajām jomām, kur mēs iesniegsim grozījumus, jo mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski rast risinājums finanšu instrumentiem, mums ir projektu obligācija ziņojums. Mēs uzskatām, ka dažas uh, idejas no šī uh, ziņojuma ir jāizteno. Mēs tāpat domājam, kā uh, sapludināt instrumentus, kā risināt uh, grantus kopā ar finanšu instrumentiem un kādu izmantot dažādus finanšu instrumentus. Tāpat uzskatu, ka mums ir jāraugās nākotnē, tāpat kā ir citos ziņojumos par to, ka mēs atveram durvis uz ambiciozākiem finanšu instrumentiem, ambiciozākiem nekā projekta obligācija instruments, kas šobrīd atrodas tikai pilotu posmā, un katrā ziņā mēģināsim to iestrādāt savā ziņojumā. Vēl tīri tehniskākas lietas, mēs gribam eh, runāt par projektu portfeļiem, tāpat kā mēs to darījām projektu obligāciju ziņojumā. Komisija ir piedāvājusi, ka varētu pārnest finansējumu no viena uh, infrastruktūras saviešanas instrumenta elementu uz otru. Ja mēs, piemēram, uzskatām, ka enerģētikā ir lielākas vajadzības, bet uh, nav tik uh, akūts vajadzības um, piemēram, digitālajā jomā vai transporta jomā, tad jābūt iespējai pielāgoties jaunām situācijām. Bet tas ir politisks jautājums, un tā, šeit lēmums jāpieņem budžeta iestādēm, un arī mums jāiestaisās šī lēmumā citādāk būs ļoti asa kritika pret šo procesu. Tāpat uzskatu, ka mums ir jāskatās uz infrastruktūras savienošanas instrumentu aptvērumu uz doto brīdi. Mēs runājam par infrastruktūru, bet ir jomas, kurās mūsu ir jāpaskatās, vai mēs nevarētu palielināt aptvērumu, piemēram, ieguldījumi atjaunīgajā enerģijā, kur mēs varētu izmantot platāku aptvērumu. Tātad īsumā tie ir tie grosījumi, kurus es esmu piedāvājis šim atzinumam, un es labprāt uzklausīšu komentārus un citus ierosinājumus. Paldies! Jēram, paldies! Vai ir jautājumi vai komentāri? Jautājumu nav. Atgādinu, ka šeit termiņš ir mazliet garāks grozījumus, varēs iesniegt līdz 3. septembrim. Mēs esam paredzējuši pieņemt ziņojumu 20. septembrī. ITRE un transporta komitejā balsojums Eh, novembrī varētu būt. Lūk, kolēģi, ar to man šķiet, ka darba kārtība ir izsmelta. Un nākamā mūsu tikšanās ir 6. septembrī, kad mums būs kāds desmit balsojumu. Un gribu jums novēlēt jaukas brīvdienas, gribu pārt, eh, pateikties mūsu līdzstrādniekiem, komisijas padomis eh, darbiniekiem, kā arī priekšsēdētājs saka paldies tulkiem, kuri bija kopā ar jums um, šajā sēdē. Domāju, ka esam visi pelnījuši labas brīvdienas pēc šī pirmā pusgada, lai varētu būt gatavi darbam uh, otrajā pusgadā. Sēdi beidzam, paldies!